atsaukus imunitāti, un uh, tas ir pašlaik stājies spēkā. Mēs esam saņēmuši no vairākām uh, politiskajām grupām arī dažādas nominācijas, uh, kas tiks publiskotas, un ja par to netiks saņemti iebildumi, šīs kandidatūras tiks uzskatītas.